Grazie, buongiorno. Paldies. Tie, kas vēlas iziet, lūdzu, dariet to pēc iespējas ātri, lai mēs varētu turpināt savu darbu. Tātad pāriesim pie skaidrojumiem. Izabels Tomā, otrais lasījums. Ziemeļa austrumu Atlantijas dziļūdens krājumu un zveju starptautiskajos ūdeņos. Haķikap. Hazekams kundz, divas minūtes, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūras ir lielas, okeāni ir dziļi, bet eh, var jau redzēt krastu. Desmit miljonu dažādu augu un dzīvnieku dzīvo okeānos. Jāsaka, ka daudzas no šīm sugām joprojām vēl